Esmu saņēmis no Tautas partijas, eh, sociāldemokrātiem zaļajiem, eh, FDD un NF izmaiņas eh, nominācijās dažādas komitejās un delegācijās. Šīs nominācijas parādīsies šīs sēdes protokolā, ja netiks iesniegt nekādi iebildumi šīm protokolam, tad attiecīgās nominācijas tiks, tiks uzskatīts par